Tagad Sandra Rodrīgas go NGL grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Mēs principā neiebilstam pret ūdens atkal izmantošanu, bet eh, šīs komisijas priekšlikums uh, Uh, rada virkni problēmu. Tātad ūdens atkal izmantošana nonāks privātu uzņēmumu rokās. Kā komisārs norādīja, tās ir jaunas iespējas veikt uzņēmēju darbību. Līdz ar to šie uzņēmumi pirmkārt domās par savām interesēm, nevis par mūsu veselību. Šādi pasākumi ir jānodod publiskām uh, iestādēm, tāpat kā uh, visu pārējā ūdens apsaimniekošana un uh, šis ūdens tiks izmantots uh, uh, kultūru apūdeņošanai, bet kā mēs varam garantēt, ka netriks piesārņoti gruntsūdeņi, izmantojot nepietiekami attīrīt ūdeni. Un turklāt uh, lauku rajonos atkritumi tiek vienkārši iepludināti zemē un grūnsūdeņos, un tas ir nepieļaujami. Tagad vārds Sklerēts kungam, zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, godātie kolēģi. Vispirms vēlējos pateikties Bonafē kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu. Kopīgiem spēkiem mums ir izdevies panākt labu un līdzsvarotu dokumentu. Ūdens atkal izmantošana ir ļoti nozīmīga. Ja mēs um, nepareizi izmantojam ūdeni, tad tas var apdraudēt ūdens resursu atjaunošanos. Tāpat klimata pārmaiņas arvien uh, stiprāk ietekmē apkārtējo vidi. Uh, un skara lauksaimniecības ražošanu. Tādēļ īpaša interese ir jāpievērš ūdens atkal izmantošanai, īpaši salās Eh, mums tāpat ir jācīnās pret eh, augsnes eh, piesārņošanu, it īpaši ar mikroplastmasas daļiņām, kas bieži vien ir atrodamas notekūdeņos. Paldies tagad Godenas kundze. Uh, šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Tas piedāvā risinājumu ūdens trūkumam un tam, kā arvien vairāk mēs jūtām sausumu ietekmi Eiropas Savienībā. Uh, Klimata pārmaiņas arvien vairāk skan Eiropas dienvidus, un eh, tur katru gadu nākas saskarties ar ūdens trūkumu. Lauksaimnieki ir pirmie, kas maksā augstu cenu par šīm krīzēm, izsīkst arī irigācijas sistēmas Es iestājos par uh, labākās prakses apmaiņu attiecībā uz uh, notekūdeņu atkārtot izmantošanu, uh, tā skaitā apūdeņošanai. Tomēr ir jābūt ļoti stingrām prasībām, ir tīpaši attiecībā uz plastmasu un mikropiesārņojumu Mums ir jānodrošina cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzība, vides aizsardzība un jānodrošina ūdens piegāde. Melēns kundze, NF grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Šis eh, regulas priekšlikums par uh, ūdens atkal izmantošanu ir svarīgs temats, un uh, tas tā ir trīs iemeslu dēļ. Uh, Pirmkārt, es atvainojos, bet tās ir viltus ziņas, ka sausums skarot jau trešo daļu Eiropas Savienības teritoriju. Šeit nav runa par ūdens trūkumu, bet gan par nepietiekamu ūdens resursu pārvaldīšanu. Un šis uh, ziņojums arī uh, Eh, tātad runā par ūdens labāku pārvaldīšanu, attīrīšanu un nevajadzētu līdz ar to baidīt iedzīvotājus ar nepamot, nepamatotām ziņām. Uh, un tas var tikt izmantots kā iegānsts, lai sašaurinātu lauksaimniecisko ražošanu un uzspiestu uh, mākslīgi uh, ražotu pārtiku. Un tāpat uh, ūdens varētu novest gan pie politiskām, gan finansiālām spekulācijām. Un uh, tas viss ir saistīts ar uh, globalizācijas ietekmi. Paldies! Tagad vārds Līzes kungam. Godātie kolēģi! Uh, Uh, dzeramam ūdenim mums ir noteikti ļoti, uh, ļoti stingri kritēriji. Un uh, attiecībā uz ūdens izmantošanu tiešām ir nepieciešami stingras prasības. Ūdens trūkums tiešām kļūst aktuāls jau ne tikai Eiropas dienvidos, Un pat, jā, e, manā federālajā zemē zā, Zāras basēnā ir teiciens, ja tev saule par stipru, tad brauc pie mums, jo te bieži līst, bet arī mēs piedzīvojām pagājuši gadu tik e, sausu vasaru, ka ūdenskrātuves būtībā bija tukšas. Uh, Tātad mēs saskaramies ar reālu problēmu, mums ir nepieciešams skaidrs regulējums šai ziņā. Mēs saskaramies ar klimata pārmaiņu uh, ietekmi, un uh, tādēļ mums ir uh, atbilstoši uh, jāpārvalda šie svarīgie resursi. Ir labi, ka mums vajadzētu pieņemt uh, direktīvu, nevis eh, regulu, lai eh, būtu elastīgāka pieeja, bet tomēr pieeja ir laba, situācija ir jāuzlabo, ir jābūt eh, stingrām prasībām, bet nu ne gluži tādām pašām kā attiecībā uz dzeramo ūdeni. Mēs atbalstam šo priekšlikumu. Paldies! Sārbu kundze. Paldies! Ūdens trūkums skar 11% Eiropas iedzīvotāju un 17% Eiropas Savienības teritorijas. Ūdens atkal izmantošana ir ļoti svarīga. Mums ūdens ir nepieciešams gan pārtiks ražošanai, gan enerģijas ražošanai, gan patēriņu precēm. Un tādēļ ir jārod atbilstoši risinājumi Eiropas līmenī. Uh, pilsētu kanalizācijas ūdeņu atkārtot izmantošana ir nozīmīga, bet uh, šie resursi netiek pilnībā izmantoti, jo nav skaidra regulējuma šai uh, jomā. Diemžēl komisijas priekšlikumā ir runa tikai par šādu uh, atgūta ūdens izmantošanu tikai lauksaimniecībā protams, ir jānodrošina uh, stingru prasību ievērošana, lai garantētu drošību attiecībā uz uh, noteku ūdeņu atkārtot izmantošanu. Tagad vārds Evikundzei. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienības teritorija cilvēka darbības un klimatu pārmaiņu dēļ saskars ar ūdens trūkumu. Un pagājušā gadā sausums radīja vairāk nekā 8 miljārdu zaudējumus ekonomikai. Un vidēji zaudējumi pēdējo gadu laikā ir sasnieguši simtiem miljārdus eiro. Uh, Uh, it īpaši ekstremāla situācija ir vidusjūras basēna valstīs. Un uh, tāpat laikā klimata pārmaiņas arvien vairāk skar arī Eiropas ziemeļu iedzīvotājus. Tādēļ ūdens resursi ir jāpārvalda ekonomiski uh, ekonomiski un efektīvi, tā jābūt mūsu prioritātei. Mums ir jāpieņem šis priekšlikums par aprits ekonomiku un resursus Eiropā mēs nedrīkstam izšķērdēt. Mums jānosaka minimālie standarti atkal izmantotam ūdenim, lai garantētu drošu tā izmantošanu. Mēs nedrīkstam pieļaut ne mazāko risku, ne uh, augsnei, ne Eh, kultūra augiem un nedrīkst pieļaut mikroplastikas un citu piesārņotāju nokļūšanu uh, ūdenī un augsnē. Mūsu standartiem jābūt ļoti stingriem, lai eh, veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atkal izmantot uh, ūdens uh, regulai ir jādod savus ieguldījumus šai jomā. Uh, Tāpat nedrīkst pieļaut, ka toksiskas vielas uh, nokļūst uh, augsnē un uh, pārtikas ķēdē. Liels paldies uh, referentei un ēnu referentiem par šo ļoti svarīgo regulas priekšlikumu, un mums ir jānovērš jebkāda uh, riska pastāvēšana vidē. Tagad vārds Lančīnī kungs. Paldies! Mums jārīkojas, lai aizsargātu klimatu un mūsu pilsoņus. Mums ir jānodod tīrākā planēta nākamajām paudzēm. Mums tāpat laikā jānovērš uh, raganu medību izvēršanās un uh, arī tas, ka tiek ierobežota mūsu uzņēmuma konkurētspēja Protams, jāatzīst, ka ūdens atkal izmantošana neatrisinās visas problēmas, bet tas būs solis pareizā virzienā. Ja mēs rīkosimies, tad varēsim līdz 2025. gadam atgūt 6,6 miljārdus kubikmetru ūdens. Tas būtu lielisks rezultāts. Mums jādomā par ilgtspējību, jānovērš papildu izdevumu lauksaimniekiem un eh, jānosaka vienādi noteikumi visām valstīm un jāharmonizē kritērija Eiropas Savienības līmenī. Mums jāgarantē drošība mūsu pilsoņiem attiecībā uz ūdens izmantošanu Delējas kundze. Paldies priekšsēdētāja komisāra kungs, kolēģi! aprīts ekonomikas kontekstā šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Vēlos pateikties referentē Bonafēja kundzei un kolēģiem, kas piedalījās šai darbā. Ir jānodrošina caurskatāmība, atbildība, jāatbalsta inovācijas un pētījumi. Un ļoti svarīgs jautājums. Nedrīkst pieļaut, ka atkal izmantotais ūdens varētu mazināt uh, lauksaimniecības kultūru, uh, uh, sanitāro kvalitāti. Tādēļ ir jāizmanto uh, lauksaim, jāinformē lauksaimnieki, lai viņi izmanto racionālā veidā šos atkal izma, uh, atgūto ūdeni, lai novērstu sanitāro risku. Manuprāt, vissvarīgākais jautājums ir drošība, uh, informācija, apmācība Un pateicos, ka šie aspekti ir ņemti vērā ziņojumā. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Merci, Madame la Présidente. Sr. Comissário, desde 2008 e que o Parlamento Europeu. Paldies, priekšsēdētā. Komisāra kungs, kopš 2008. gada Eiropas parlaments jau ir norādījis uz to, ka mums ir nepieciešams risināt eh, jautājumu, kas saistīts ar ūdens resursiem. Un papildus eh, aprites ekonomikas jautājumu risināšanai mums noteikti ir jāraugās, kā labāk apsaimniekot mūsu rīcībā esošos ūdens resursus. Ūdens atkārtota izmantošana lauksaimniecisko platību um, apūdeņošanai var notikt tikai tad, ja tiek ievērotas visstingrākās ūdens kvalitātes prasības, un mēs nedrīkstam pieļaut nekādu kaitējumu videi, bioloģiskās daudzveidības uh, izjaukšanu, kā arī absolūti nedrīkstam pieļaut šādu ūdeņu nonākšanu uh, uh, gruntsūdeņos, ja tie var nodarīt kaitējumu gruntsūdeņiem. Mums ir jādomā arī par atbilstošas infrastruktūras izveidošanu. Paldies! Tagad došu vārdu Kelī kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ūdens pats par sevi ir ciklisks. Tas krīt no debesīm, nonāk jūrā, e, izgaro un atkal e, nonāk pie mums e, nokrišņu veidā. Bet jāsaka, ka arvien biežāk kļūst sausumi, bet Mm, piemēram, arī īrijā pagājušā vasarā vajadzēja ierobežot ūdens izmantošanu no 50%, bet uh, tajā pat laikā Dublinā, piemēram, 50% no ūdens apgādes sistēmas caurulēm um, ir um, konstatētas uh, noplūdes. Simona, eh, Marijāna, Anželika, daudz, eh, visas pieminēja aprites ekonomiku, un ūdens atkārtot izmantošana ir daļa no šādas aprites ekonomikas. Bet ļoti svarīgi, lai ūdens tiktu atkārtot izmantots, piemēram, irigācijai, um, zaļo teritoriju apūdeņošanai, un mums būtu ļoti labi jārūpējas pār mūsu rīcībā esošajiem ūdens resursiem. Paldies! Esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru un tagad vārds komisāram Vēlam. Thank you, Madam President. Paldies priekšsēdētāji, un es atkal gribētu apsveikt referenti Bonafē kundzi ar šo ļoti labo ziņojumu, un man bija prieks dzirdēt jūsu atbalstu uh, šīm uh, idejām. Mēs ļoti rūpīgi sakojam Eiropas parlamenta sagatavotajiem priekšlikumiem attiecībā uz turpmākajiem soļiem likumdošanas procesā šajā jomā. Bet es gribētu izteikt uh, eh, 3-4 komentārus. Tātad par uh, piesārņoto augsni. Um, mums ir direktīva, kas ir paredzēta augsnes aizsardzībai, un komisija ir apņēmusies ļoti rūpīgi sekot šīs direktīvas eh, normu īstenošanai. Un tādēļ uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, eh, ka ļaunprātīga lauksaimniecības eh, prakse izšķiež tos resursus, kas pašai lauksaimniecībai visvairāk ir vajadzīgi. Tajā pat laikā, ka mēs sakām, ka Eiropas Savienībā eh, mēs saskaramies ar ūdens trūkumu, tad ir jāsaka, mēs esam par zem novērtējuši šo problēmu, jo šī problēma skar visu planētu, un tādēļ mums ir jārīkojas un jārīkojas nekavējoties. Kas attiecas uz piedāvātās eh, likumdošanas tvērumu un vai tā attiektos tikai uz lauksaimniecisko irigāciju, grib norādīt, eh, ka mm, lauksaimniecības eh, irigācijas pasākumi ir tie, kur visplašāk tiek izma atkārtoti izmantots um, ūdens. Un tā eh, noteikti ir liels potenciāls Eiropas Savienībā, kas patreiz netiek izmantots. Lai arī komisija piekrīt tam, eh, ka būtu noderīgi izmantot atgūto ūdeni dažādiem mēķiem, mēs eh, neliedzam dalību valstīm atgūtos ūdeņus izmantot arī citiem nolūkiem nekā tikai tie, kas atrunāti šajā likumdošanā un es domāju, ka mums izdosies uh, ātri pabeigt likumdošanas procesu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Tad, kad šī likumdošana stāsies spēkā, tad jaunais instruments uh, veicinās ūdens resursu ekonomisku izmantošanu, lai izmantotu vēl neizmantoto uh, potenciālu ūdens atkārtotai izmantošanai, lai uh, mazinātu um, teiksim, šo spiedienu, ko patreiz izjūtam attiecībā uz uz eh, virsēms ūdens krātuvēm, kā arī gruntsūdeņu resursiem. Komisija ir gatava atbalstīt līdz likumdevēju šajā procesā, un kā vienmēr es paļaujos uz jūsu atbalstu balsojumā, un vēlreiz liels paldies par jūsu apņēmību eh, šī faila sakarā. Paldies! Que se passe-t-il, Madame la Sénatrice Priekšsēdētāji jautā Sanders kundzei, ko jūs vēlaties teikt, un Sanders kundze, es gribētu jautāt komisāru kungam, kad tiks sagatavota direktīva par piesārņotu augsni. Vakar nesaņēmu atbildu šo jautājumu, es gribētu to dzirdēt šodien. Lūdzu, pagaidiet, komisāra kungs, Grapīnī kundze ir beigusies brīvā mikrofona procedūra, tajā nevarējāt uzstāties, lūdzu iesniedziet rakstveidā savu runu, un tagad došu vārdu komisāram, lai viņš atbild uz Ajala Sanders jautājumu. Vēlas euh, kungs, vai jūs uh, esat gatavs atbildēt uz Ajala Sanders kundzes jautājumu par uh, paredzēto darba grafiku. Jā, paldies. Man šķiet, ka ir bieži vairāk kārtīgi mēģinājumi, eh, lai pavirzītu šo jautājumu uz priekšu, bet, diemžēl, eh, tas eh, nav rezultējies konkrētos panākumos, bet es varu sūlīt, ka mēs mēģināsim vēl un vēl. Paldies! Madame Bonafé. Bonafé, kundze. Oui, conclure. Sī, grazie, prezidente, ma mi faccia nanzi. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties eh, komisāra kungam eh, par eh, viņa atbalstu un teikto mm, attiecībā uz šo tēmu kā liels paldies par atbalstu uh, visa pilnvaru termiņa um, garumā, un vēlos pateikties arī kolēģiem, kur strādāja kopā ar mani pēdējos mēnešos, un tas, ko šodien dzirdējām no kolēģu puses, uh, skaidri norāda uz to, ka uh, šī ideja, kas tika apspriesta, kopumā tiek plaši atbalstīta. Visi zin, ka ūdens ir ļoti vērtīgs resurs, un mēs nedrīkstam izšķērdēt patērēt pat vienu ūdens kubikmetru. Un ir ļoti labi, ka mēs tagad raugāmies uz aprites ekonomikas modeļa attiecināšanu arī uz Eiropas ūdens resursiem. Aprites ekonomikas pamatprincipi paredz eh, taupīgu ūdens lietošanu, kā arī atkārtotu tā izmantošanu lauksaimniecībā, arī uh, civilajā jomā, um, arī rūpniecībā. Un, protams, mums ir jāņem eh, vērā kritēriji, kas noteikti cilvēku veselības aizsardzībai, bet tā kā patreiz mēs saskaramies ar klimata radītajām pārmaiņām, um, tad eh, domāju, ka šis risinājums varētu ļaut mums atrisināt vismaz dažas no klimata pārmaiņu radītajām problēmām, bet, kā jau teicu, ir vajadzīgi strikti standarti attiecībā uz atkārtot ūdens izmantošanu, kā arī investīcijas vajadzīgajā infrastruktūrā. Paldies! Paldies! Paldies, noslēdzam debats par šo jautājumu. Balsojums notiks šodien pēc uh, 13 minūtēm. Stāksies balsošana un tagad izsludinu īsu pārtraukumu līdz 12.30. Okay, colleagues, uh, could you all take your... Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu sākt balsošanu. take your seats. We start. So, colleagues, uh, the first we vote on. Um... Dar Dargie kolēģi, pirms balsosim par uh, zivsaimniecības uh, mm, partnerības nolīgumu starp Kortivāru un ES, sākam balsot personālais balsojums. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. A second vote uh, on a report by colleague Ferreira, the resolution by roll call vote. Please vote. The vote is open. Tad balsojām par uh, rezolūciju par šo nolīgumu. Sākam balsot personālais balsojums. Beidzam balsot. pieņemts. E Tālāk pārējām pie ES un Marokas nolīgumu. Un uh, kolēģis Marselies grib izteikt, mm, izteikties uh, par uh, šo rezolūcijas projektu. Lūdzu, 30 sekundes. Yes, querido... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Dargie kolēģi, Cilvēktiesību starptautiskā organizācija vērš mūsu uzmanību, ka mēs grasāmies balsot par nolīgumu ar Maroku, ieskaitot Dienvidu Sahāras teritorijas, kas pārkāpj starptautiskās tiesības. Mēs neesam, nestāvam pāri starptautiskajām tiesību normām un Eiropas kopienu tiesas atzinums ir nepieciešams, ja mēs gribam respektēt starptautiskās tiesību normas un cilvēktiesību normas. Būsim konsekventi konsekventi un vērsīsimies vispirms pie Eiropas kopienu tiesas, lai tās sniegtu atzinumu šajā jautājumā. Paldies! Tagad pārējām pie balsošanas. Balsosim par rezolūciju kopumā. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Norādīts. Pārbaudīsim elektroniski saka priekšsēdētāji. Lūdzu, balsojiet elektroniski. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Um. Noraidīts. Tālāk balsojam par Kareka kunga eh, ziņojumu Es un Maruks ilgspējīgas zivsaimniecības nolīgums. Personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, balsojām par Nikolai kungu ziņojumu. Tas ir par eh, to, lai novērstu atklātās eh, Ziemeļlēdz okeāna centrālajā daļā nereklāt zvejniecību. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Rodrīgas Piņēra ziņojums eh, protokols pie ES un eh, Meksikas sadarbības nolīgumam. Eh, tas attiec uz Horvātijas pievienošanos. Personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Sala Frankas ziņojums ēs krāpšanas apkarošanas programmā um, blokā balsojumu par komitejas grozījumiem. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Pieņemts. 45D grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk grozījums 44. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums 46D. Personālais balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Norēdīts. komitejas grozījumi 37. un 38. kurš par, pret, atturas, pieņemti. Tālāk personālais balsojums par komitejas priekšlikumu, par komisijas priekšlikumu sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. And now the European Parliament. Eiropas Parlaments tagad ir pabeidzis pirmo lasījumu par šo. Tālāk pārējām pie vēl vienā Kādēka kunga ziņojumu, tas ir daudzgadu plāns zivju krājumiem, rietumu ūdeņos un blakus esošajos ūdeņos un zivsaimniecībām, kas šos krājumus izmanto. 99. Eh, grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Kopīgais paziņojums, simtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tas nozīmē, ka Eiropas parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu. Tālāk Gardīnī kundze ziņojums par Savienības civilās aizsardzības mehānismu. 79. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kopīgais paziņojums 80. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Tādējādi Eiropas parlaments ir pabeidzis pirmo lasējumu. Pārējām pie Banafē kundzes ziņojumu par ūdens eh, atkal izmantošanas minimālajām prasībām. Vispirms balsosim par eh, atbildīgās komitejas grozījumiem blokā. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemti. 121. komitejas grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 133. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 133. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 135. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Deviņdesmitais eh, grozījums. Ja vēlties, mēs pārbaudīsim balsojuma rezultātus par 135. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk komitejas 90. grozījums, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Tālāk grozījums 134, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Un tagad balsojam par komisijas priekšlikumu personālais balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. un pirmais lasījums tādējādi ir pabeigts. Pārējām pie uh, Dantī ziņojuma lauksaimniecības un meža saimniecības transporta līdzekļu apstiprināšana tirgus uzraudzība. Balsojam par provizorisko vienošanos, ceturtais grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eiropas parlaments tādējādi pabeidz pirmo lasījumu. Nākamais eh, Dantijas ziņojums - vienotā tirgus uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma. Pirms balsošanas vēlos dot vārdu Dantī kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, vienotā tirgus programma apvieno sešas esošās programmas un um, paredz jaunus uh, fondu līdzekļus, lai stiprinātu Eiropas vienoto tirgu. Uh, un tas ir finansējums. Uh, Eh, programmām eh, laika posmām līdz 2027. gadām, lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, tīpaši eh, mikro uzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, kā arī, lai nodrošinātu pārtikas ķēdes drošumu un labāku patērētāju aizsardzību, kā arī labāku finansējumu un likumdošanas ietvaru Eiropas statistikai šajos jautājumos. Šī programma ir ļoti ambicioza. Tā ir atvēlēti 6 miljārdi eiro, no kuriem 3 tiks novirzīti uh, kosmē uh, programmai, uh, kas ir uh, tieši MVU atbalstošā programma, jo šie uzņēmumi veido um, Eiropas Savienības ekonomikas uh, mugurkaulu. Un šeit mēs um, īpašu uzmanību pievēršam um, internetā pārdoto produktu drošumam. Un uh, tur ir paredzēti arī deleģētie akti, lai uh, programmu aktualizētu, ņemot pievienot, piedāvājot uh, lielākas ietekmes iespējas Eiropas parlamentam. Eiropas parlaments šeit ir ieņēmis uh, ļoti tādu ambiciozu nostāju attiecībā uz Eiropas uh, Savienības um, pilsoņu un uzņēmumu aizsardzību. Paldies! Thank you. Paldies! Vispirms balsosim uh, par priekšlikumu noraidīt komisijas priekšlikumu. Grozījums 150. Kurš par noraidīšanu? Kurš pret? Kurš atturs? Priekšlikums noraidīt komisijas piedāvājuma ir noraidīts. Tālāk likumdošanas projekta teksts. Mums ir komitejas, atbildījās komitejas grozījumi, par tiem balsojam blokā. Kurš par? Pret? Kurš atturs? Pieņemti. Tālāk atbildīgās komitejas grozījumi, atsevišķais balsojums, 25. Eh, grozījums, pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektronas 25. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar ietekmīgu vairākumu. Tālāk 38. komitejas grozījums, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Simtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk personālais balsojums par grozījumu 154. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Norādīts. 155. grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. 156. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 157. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 158. D grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Komitejas pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Simtu piecdesmit otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 153. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsojam par komisijas priekšlikumu. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tādējādi Eiropas parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu. Tagad balsosim par Martušello ziņojumu. Atbildīgās komitejas grozījumi blokā, kurš par, pret, atturas, pieņemti. 43. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 29. grozījums, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Un tagad personālais balsojums par komisijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. We come, we come to... Tagad pārējām eh, pie rezolūciju priekšlikumiem par Romu integrēšanu. Balsosim par oriģinālo tekstu otro uh, paragrāfu ceturto punktu. Kurš par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. Uh, otrais paragrāfs sastais apakšpunkts. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk trešais paragrāfs ceturtais punkts. Orģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais paragrāfs pēc ceturtā punkta. Vēlos dot vārdu Koracē Bildkundzei pār mutisko grozījumu, kas tiek ierosināts. Lūdzu, vārds jums! kā Eiropas parlamenta koordinātori par bērnu tiesībām ierosina sekojušo grozījumu - uzskatīt bērnus kā prioritāti, eh, gatavojot eh, nacionālās Romu integrācijas stratēģijas, eh, jo ļoti svarīgi nodrošināt vienlīdzīgas tiesības Romu bērniem. Paldies, Koracē Bildkundzei, vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Šķiet, ka ne. Tad lieku to uz balsošanu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk apsvērumu punkts B orģinālais teksts atsevišķais balsojums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējām tālāk pie pagacaur tundo Ruiz ziņojums līguma noteikumi par e-pilsonības īstenošanu. Ceturtās balso, ceturtais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais paragrāfs oriģinālais teksts personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk, oriģinālais teksts, personālais balsojums par devīto paragrāfu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Astotais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Tagad balsojam par 26. pāntu oriģinālajā tekstā - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Tālāk pārbaudīsim 30. pānta otro daļu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. pāns oriģinālajā tekstā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. pāns oriģinālais teksts, kurš par? Pret. Atturis. Pieņemts. 42. pāns pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Par pirmo daļu pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 46. pāns ordinālajā tekstā divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Par otro daļu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. Čet... Pirmais grozījums pa daļām. Pirmā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. pāns oriģinālajā tekstā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret atturas norādīts. Tālāk oriģinālais teksts apsvērumu punkts D divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot.